Damen und Herren, Kollegen. Dāmas un kungi, kolēģi, man ir liels gods kopā ar Lindu Makavenu un Elēnu Valenciāno vadīt šo sanāksmi. Mums ikgadējā tikšanos ar Sakaro balvas ieguvēju par domas brīvību. Mēs priecājāmies mūsu vidū sveikt Ensof Haidar kundzi. Viņa ir Raif Badavija sieva, un Raifs Badavija ieguvis ir 2015. gada Sakaro balvu. Diemžēl viņš nav spējīgs ierasties šeit, saņemt balvu, jo joprojām ir apcietinājumā un gaida sodu kuru mēs uzskatām par pilnīgi nepieņemam, sots par domas brīvību, sots, kas ir pretrunā ar mūsu izpratni par cilvēktiesībām. Tāpat esam priecīgi sveikt Stavros Lambrinīdis kungu, mūsu īpašo pārstāvu cilvēktiesībās. Mēs cieši sadarbojamies ar viņu kā vienmēr. Un viņš tad visas Eiropas Savienības vārdā un Eiropas ārējās darbības dienesta eh, vārdā strādā pie cilvēktiesību jautājumu. Vēlos ar nelielu atkāpu atgādināt jums, ka Saharova balva par domas brīvību tiek pasniegta kopš 1988. Eh, gada īpaši izcilām personībām, kas ar savu rīcību, ar savām domām, ar savu viedokli atgādina, cik svarīgi kādas valsts demokrātiskajā e, dzīvē ir ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības. Gadiem ejot, šī balva ir ieguvusi konkrētu izskatu. Tā e, kolektīva iesaistīšanās visām politiskajām grupām, prasot aizstāvēt cilvēktiesības un to aktīvistus, sniedzot atbalstu cilvēkiem, kas katru dienu cīnās par brīvību, taisnīgumu, bieži vien lielā apdraudējumā, pie tam tādā, kur mēs lielākā daļa nespējam iedomāties. Tūna Kolams un citi, kas ir uzauguši nebrīvē, var mums pastāstīt pārējiem, ko tas nozīmē dzīvot šādā dzīvē. Nu, man tas jāsaka tādēļ, ka nekad neesmu ticis apdraudēts sava viedokļa dēļ. Ja neskait to, ka partijas vadītājiem es nepatiku savu viedokļu dēļ, bet nu, tas nenozīmēja tiešām jebkādas draudus. Un mēs aicinām Haider kundzi nodot savam vīram arī mūsu atbalstu. Mūsu domas ir ar viņu. Pasaulē ir daudz vietas, kur katru dienu cilvēki cīnās par pamat brīvībām, tiesībām, kur, un cilvēki to dara neraugoties uz apdraudējumu savai dzīvei, savām nākotnei. Un Tas nozīmē, ka mēs esam visas sabiedrības daļa, kurai jāpauž ir atbalsts šiem cīnītājiem. Skaidrs, ka politikā vienmēr būs atšķirība, kurš ko dara un kā dara, bet mēs nedrīkstam nodot sevi, klusējot, ne, neko nedarot un nesakot, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības. Banki mums reiz sacīja, ka valstis pārkāp interneta tiesības un ir eh, nobažījies par to, ka tas notiek aizvien plašāk un uh, tiek veikta masu novērošana. Un tas nozīmē, ka ir aizvien lielāks iemesls sargāt cilvēktiesības un pamatbrīvības. Es uzskatu, ka tieši šajā gadījumā, runājot par bloga autoru Badāvī, tieši ir šāda situācija. Un godinot viņu, mēs aiz viņa redzam visus tos, kas ikdienā veic šādu cīņu, uzņemoties personisku risku. Un viņi var kalpot kā piemērs cīņā par cilvēktiesību ievērošanu. Pirms es dodu vārdu Elenē Valenciāno, vēlos arī atgādināt, ka ICF sarakstā bija divas personību grupas, kurus mums arī vajadzētu augsti novērtēt un sniegt viņiem atbalstu viņu darbībai nākotnē. Uh, Venecuēlas demokrātiskā opozīcija, Meza de la Unitā Demokratika un politieslodzītais. Eh, cerams, ka viņiem tagad ir labāka nākotne pēc tam, kad vēlētāji viņu valstī tik iespaidīgi ir parādījuši savu izšķiršanos. Un cerams, ka šie demokrātiskie notikumi Venecuēlā tiks akceptēti arī no prezidenta un viņa apkārtējo puses un kļūs par daļu no politiskās kultūras un vidas Venecuēlā. Un es ceru, ka Boris Ņemcovs, viņas meita, kas šobrīd strādā, viņa meita, kas šobrīd strādā Vācijā, arī partija saņems atbalstu. Un tāpēc piekdien Es Maskavā tikšos ar Kasjānau kungu, kurš ir partijas vadītājs, pēc viņam savu un paudīšu mums atbalstu. Un tagad dod vārdu Elenai. Paldies, priekšsēdētāji Brok. Esiet sveicināti visi. Vienīgais Raisa Sabadovī noziegums bija paust savas domas ar vienīgo ieroci viņa rīcībā, kas ir vārds. Mēs varētu domāt, ka nevarētu par to piespriest tik smagu un agresīvu sodu. Mums tas varētu likties kā meli, bet diemžēl tā tas ir. Eh, par saviem vārdiem viņš pretī ir saņēmis cietumsodu, pletnes e, cirtienus un nošķirtību no savas ģimenes un bērniem. Un tas viss tikai vienkārša eh, bloga dēļ, kur Badavī mēģināja aicināt publiskas de, diskusijas valstī, kurā tas ir praktiski nepieļaujami. Un valstī, kur šāda brīva doma, brīvdomība tiek uzskatīta par apostāzi. Šeit nav runa ne par radikālismu, šeit nav runa par vardarbību. Un ir iespējams, ka tāda cilvēka kā Badavī, mērēn cilvēki, kuri runā mierīgi, bez agresijas, ir visvieglāk eh, sasniedzami agresīviem totalitāriem režīmiem. Eh, kāpēc es to saku? Respektēju domas, kas ir pretējas mū, eh, mūsējām, ir eh, viens no cieņas apliecināšanas veidiem - dzīvot un ļaut dzīvot, domāt un ļaut domāt. Un nācijas un sabiedrības ir varējušas progresēt tikai pateicoties domātājiem. Un šo vārdu dēļ Badavī atrodas cietumā par to, ka viņš ir baudis savas uh, um, domas par, par to, ka arābi dodas trimdā meklēt uh, brīvu gaisu tālu no arābijas saules, un šo tekstu dēļ Rauls ir notiesāts uz desmit eh, gadiem cietumā, tūkstoši pletnes cirtieniem un 226 tūkstošiem eiro soda naudas. Rais neizdevās apklusināt, tas viņiem neizdevās, un tāpēc mēs esam šeit, lai viņiem neizdotos apklusināt Raisu Badavuju. Mūsu parlaments vēlas pievienoties aicinājumam un likt sadzirdēt savu balsi, kā jau tas izskanēja februārī, un tagad pildā balsi ar Sakaro balvu, kas tiks piešķirta trešdien. Lai pieprasītu pārtraukt netaisnīgu, necilvēcīgu izturēšanos, lai pieprasītu nekavējošanu bez nosacījumu, atbrīvošanu cilvēkam, ģimenes tēvam, nu jau vairākas dienas um, Rais Badawī ir attiecies no uzturi, viņš ir pārvietots uz maksimālas izlācijas cietumu, kopā ar mums šodien ir viņa dzīves biedre Eisafa Haidara, kurā arī ir kļuvusi par aktīvisti, par sava vīra tiesība aizstāvi. Es nedomāju, ka neviens no klātesošajiem e, nevar izprast tās ciešanas, ko izjūta Ernsta Haidera. Viņai bija jādodas projām no savas valsts kopā ar saviem bērniem, kam šobrīd ir 10, 11 un 8 gadi. Viņai bija jādodas uz Kanādu, svešu valsti, kas viņu uz, uzņēma ar atvērtām rokām. Es nedomāju, ka mēs varam izprast un iedomāties to, to par ko bija, eh, kas bija jāpārdzīvo Ensatai. Es zinu, ka viņa turēs spēkā solījumu no Raisa ka viņš atgriezīsies, un mēs darīsim visu, ko mēs varam, lai palīdzētu, lai tas notiktu. Es ceru, ka parlaments, Eiropas Savienība un Eiropas Savienības valdība palīdzēs NSAFai atkal apvienoties tarifu. Bet jāpaturprātā, ka drosmīgi ir tie, nevis kurš nebaidās, bet tie, kur neraugoties uz bailēm, turpin cīnīties, aizstāv savas idejas. Un mēs piešķirsim Sakaro balvu drosmīgam cilvēkam. To viņa vietā saņems cits drosmīgs cilvēks, kas ir kopā ar mums, jo laureāts nevarēja būt kopā ar mums šodien. Um, thank you, Elena, and thank you. Paldies, Elena, paldies, Elmār, par šiem ievadvārdiem. esmu gandrīz, ka kopā ar mums šovakar ir Stavros Lambrinīdis, Eiropas Savienības cilvēktiesība pārstāvis. Heideris Kundze, man ir liels gods būt par līdzpriekšsēdētāju šī vakar sanāksmēji. Kā jūs? Uh, kā mēs dzirdējām, jūs esat cilvēktiesība aizstāvi, jums bija jādodas projām no savas valsts, jāmeklē patvērums svešā valstī, un mēs esam šeit kopā, lai apliecinātu mūsu cieņu jūsu laulātajam draugam. Ļoti žēl, ka viņš nevar būt kopā ar mums, un tomēr mēs ceram, ka drīzā nākotnē tas būs iespējams. Jūs esat cīnījusies par viņa atbrīvošanu, un Es aicinu jūs uzrunāt mūsu sanāksmi, kur ir sanākušas kopā ārlietu līde un cilvēktiesību komitejas jūsu priekšā ir cilvēki, kur ir gatavi jums palīdzēt jūsu cīņā par brīvību, taisnīgumu, un tagad es dodu vārdu jums. Es vēlētos jums pateikties. Šodien tik tiešām man bija vēl cerības aptuveni pirms mēneša, kad es dzirdēju, ka mans vīrs ir izvēlēts Sakaro balvas saņemšanai. Es Eh, tobrīd domāju, ka viņam paveras pirmās durvis uz brīvību. Es vēlos jums pateikties par šo balvu, eh, tas ir liels gods. Un tas man vieš, manī vieš papildus cerības. Es domāju, ka šis būs pirmais solis uz viņa brīvību un atbrīvošanu. Esmu jums pateicīga no visas sirds. Esmu vienlaicīgi ļoti gandarīta un ļoti skumja, jo es ļoti būtu vēlējusies, lai Raifs šovakar ir kopā ar mums. Es vēlētos, lai viņš pats varētu saņemt savu balvu. Man blakus esot, diemžēl, viņš nevar būt klāt, bet šovakar sacītais man ievieš cerības, jo es izjūtu, ka pieaug cerības tam, lai raiz tiktu atbrīvots, un šī cerība neizdzēsīs. Paldies par šiem drosmīgiem vārdiem, paldies, ka esat piešķīruši Raifam šo balvu. Es domāju, ka šeit šī balva simbolizē ļoti nozīmīgu soli ceļā uz Raifa atbrīvošanu. Es neesmu sagatavojis šodien nekādu oficiālu deklarāciju Līdz ar to es tikai paudīšu jums savu pateicību par šo ļoti nozīmīgo balvu. Äh, Un tagad es äh, dodu vārdu Stavrosam Lambrinīdim. Thank you very much. Uh... Liels paldies, priekšstādātā kungs godētā Ensafa, dārgais Raif, ja viņš jums piezvana, tad pastāstiet par šo ceremoniju, par uh, vi, vienu no prestīžākajām pasaules cilvēktiesību balvām, Eiropas, Eiropas prestīžāko cilvēktiesību balvu, ko piešķir mērķi ir Eiropas parlaments, kurā ir pārstāvēta 28 deput, valstu deputāti. Tas ir simbols Eiropā un ārpus tās robežām, kas apliecina Eiropas gribu atbalstīt uh, runas brīvību, uh, ticības brīvību, brīvību no spīdzināšanas un uh, miesas sodiem, tāpat biedrošanās brīvību. Tas ir signāls, ka Eiropa ir apņēmības pilna, ka ik no viens no mums ir apņēmības pilns atbalstīt cilvēku tiesību aktīvistus neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, un ka mēs iestājamies par cilvēku tiesībām. Lai gan Saharova balva tiek piešķirta tagad, Eiropā sen jau seko Raifa lietai. 9. janvārī Frederika Mongerīni Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietu un drošības politikai uh, nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Savienības nostāju par to, ka mēs vēršamies pret ļaunprātīgu sodu piespriešanu un 8. jūnijā otrajā paziņojumā pēc tam, kad Sauda Arābijas tiesa apstiprināja vēlreiz viņam piespriesto sodu, šajā paziņojumā mēs vēlreiz uzsvērām, cik svarīgi ir respektēt uh, vārda brīvību un ieslodzīto tiesības. Publiska nopēršana, eh, ko saņēma jūsu vīrs, izraisīja sašutumu visā pasaulē un izskanēja aicinājumu nepieļaut šādu soda atkārtošanos. Protams, ir eh, pozitīva attīstība, eh, tālāka nopēršana ir apturēta, pamatojoties uz uh, apcietinātā veselības stāvokli. Un mēs ceram, ka uh, soda tālāka izpilde tiks pilnībā apturēta. Eiropas Savienība aicina Sauda Arābiju apturēt soda izturēšanu un izpildīšanu un uh, pārskatīt uh, tiesas lēmumu un apžēlot uh, Raivu Badāvi. Un eh, Sauda Arābija ir svarīga Eiropas Savienības partnere un svarīga kultūras, reliģiskā, eh, ekonomiskā spēlētāja tuvējos austrumos un arābu pasaulē. Un tādēļ mēs sekojam uh, Uh, situācijas attīstībai valstīs un cilvēku tiesību situācijai valstī. Piemēram, Ali Muhameds Al-Limrs ir apcietināts, kaut gan viņš ir mm, bijis nepilngadīgs, uh, tad, kad viņš uh, pastrād, tad, kad viņš tika notiesāts. Tāpat sieviešu tiesību situācija pārkāp mūsu starkanās līnijas. Mēs uzskatām, ka virknē jomu ir jāizvērtē iespēja veikt reformas, piemēram, attiecībā uz vārda brīvību, reliģisko brīvību, pulcēšanās brīvību un uh, miesas sodu atcelšanu un arī jāsašaurina nāves sodu pielietojuma aptvērums. Mū, šis parlaments vairāk kārt ir pieņēmis uh, ziņojumus un uh, norāda, ka ar Saudarābiju mums ir jāizvērš dialogs. Mēs ceram, ka Sauda Arābija īstenos pārmaiņas uh, cilvēktiesību jomā. Mēs um, konstatējam, ka pirmo reizi sievietēm bija iespēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās šai valstī, bet viena sieviete nevarēja balsot šai valstī, jo viņai bija jāmeklē patvērums Kanādā kopā ar saviem trim bērniem. Viņa bija saņēmusi draudus, bija apdraudēta viņas dzīvība, un arī viņas vīrs nevarēja balsot šais vēlēšanās, jo šobrīd viņš atrodas cietumā. Es ceru, ka šī ģimene drīz varēs atkal apvienoties. Viņu bērnu, viņu pašu bērnu labā arī cilvēciskās cieņas vārdā. ENSAF mēs arī vēlamies kaut raivs varētu piedalīties šajā sanāksmē šodien, bet jūs esat atbraukusi viņa vietā jūs uh, um, jūs uh, mm, jums, jūs cīnāties par uh, sav, sava vīra tiesībām atbrīvošanu. Jūs pati neizvēlējāties šādu likteni, bet jūs um, darāt to, kas ir jūsu pienākums, un mēs lepojamies ar to, ka jūs esat pie mums atbraukusi, un mēs jums palīdzēsim, cik tas ir mūsu spēkos, un mēs ceram, ka Saharo balva palīdzēs uh, atkal uh, jums atgūt laimi jums un jūsu ģimenei. Paldies par to, ka esat pie mums atbraukusi. Thank you very much for. Um... Jā, paldies eh, par šiem vārdiem. Tagad došu vārdu Alijo Marī, kas eh, ir eh, delegācijas vadītāja attiecībām ar Arābu pusalu lūdzu. Ja? Voilà. Merci euh, de, de me donner la parole. Paldies, ka devāt man vārdu izmantošu iespēju sveikt jūs Eiropas parlamentā, jūs esat mūsu goda viesis šodien, un it īpaši tas ir jāatzīmē uzņemot sievietes no Arābijas reģiona, kuras pauž savu viedokli. Un kā jau tas izskanēja iepriekš. Šis ir iespējams veidot patiesu dialogu. Mums ir ciešas attiecības ekonomiskā ziņā un arī jānorāda, ka šīs ekonomiskās attiecības nereti tām līdzi nāk zināšanu trūkums attiecībā uz kultūru, uz eh, sabiedrības dzīvi, gan no vienas, gan no otras puses. Un es domāju, ka ļoti svarīgi tas ir šajā ziņā, un arī ļoti svarīgi ir Eiropai apstiprināts savas pašas vērtības. Tas tā notiek šodien, caur šo simbolisko žestu. Es jūs sveicu mūsu vidū un tīri personiski. Es vēl pauž cerību, ka tie pārbaudījumi, kam nācies iet jums cauri jums un jūsu bērniem, ka tie drīzumā beigsies. Paldies, ka esat kopā ar mums, paldies par jūsu paveikto un arī paudiet sev apkārt Eiropas pausto vēlmi, piešķirot šo balvu. Thank you. Thank you very much. Well... Paldies. Tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvs. Viens pārstāvs no katras grupas, tā uz riņķu iesim pēc kārtas. Sākam ar Predas kungu, e Eiropas tautas partijas, pēc tam Panzērī kungu sociālisti. Liels paldies priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos tā Eiropas tautas partijas grupas vārdā pateikties Ensaps Haidars kundzei par to, ka viņa ir pie mums atbraukus, ka mums ir iespēja ar viņu tikties un diskutēt. Un, uh, par to, ka viņa saņem Saharova balvu sava vīra vārdā, kurš diemžēl nevar būt šeit. Lambrinīdī kungs uh, jau stāstīja par to, cik Badāvija uh, lieta ir svarīga Eiropas Savienībai, un šis lēmums piešķirt Sahro balvu Raifam Badāvi ir ļoti svarīgi. Tas liecina par to, ka mēs iestājamies visiem spēkiem par vārda brīvību, ka par to nevar būt nekādu kompromisu. Otrkārt, uh, mēs uh, nosodām to, ka tiek piespriests šādi cietsirdīgi sodi par vārda brīvības īstenošanu. Mēs iestājāmies par uh, to, ka šī vārda brīvība ir jāaizstāv, tas ir simbols, un mēs pieprasām nekavējoties atbrīvot Raifa Badāvī un uh, Eh, jau eh, šā gada maijā mūsu grupas eh, priekšsēdētājs Manfreds Vēbers nāca klajā ar šo prasību. Un es piekrītu Lambrinīdis kunga teiktajam un Aljo Marī kundzes teiktajam par to, ka ir uh, jāturpina dialogs par cilvēku tiesību jautājumiem, un mēs uh, arī uh, esam tikušies ar Saudarābijas pārstāvjiem mūsu komitejā, un uh, ceram, ka Raivs Badāvī tiks pēc iespējas drīz atbrīvots. Thank you, Mr. Pancēri. <coughs> Paldies, Pancēri kungs, tālāk. Jā, paldies universālās uh, deklarācijas 19. pāns norāda, ka katram cilvēkam ir tiesība paust savu viedokli un pārādīt informāciju pār jebkurām robežām. Es atsaucos uz šo konkrēto pāntu, jo tas ir kā bāka, bāka, kas eh, spīdina pamat brīvību un cilvēktiesību gaismu. Mums Mūsu grupa arī lēma piešķirt Sakarovu balvu Raifam Badavī. Un to tad īpašā ceremonijā saņēmis viņa sieva. Viņš ir cilvēks, kuru arestēja tikai par to, ka viņš pauda savu viedokli. Tāpat arī Eiropas parlamenta pieņemtā rezolūcija attiecībā uz Raifu Badavī. Tajā mēs aicinājām Saudās Arābijas varas iestādes atbrīvot šo cilvēku. Es domāju, ka mums ir jāuzstāj šī punkta īstenošana. Saudā Arābija ir devusi sievietēm tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās, tas ir pirmais solis, bet joprojām ir tāls ceļš ejams. Un tāpēc, manuprāt, ir īpaši svarīgi ņemt to vērā at, mūsu attiecībās ar Rijādu, balstīt eh, šīs attiecības uz enerģētiku, eh, tirzniecību. Nu, tas nevar būt kā kompromiss, eh, ko mēs pieņemam, pieļaujot cilvēktiesību pārkāpums. Tāpat mēs vēlamies uzstāt uz to, ka uh, Eh, cilvēktiesības eh, un to ievērošana jāpopularizē Saudārābija. Tai jābūt kā stūrakmenim attiecībās ar šo valsti. Paldies, Čārls Tanoks, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsarētāji. Ensaf Haidar kundze, esiet sveicināta manas grupas EKR vārdā, kas bija viena no grupām, kas arī izvirzīja jūsu vīru kā kandidātu šis balsaņemšanai. Sots kas viņam piešķirts šī parlamenta acīs, ir barbarisks un nesamērīgs. Mēs prasām pilnīgu šī soda atcelšanu. Saudā Arābijā cilvēktiesību ievērošana joprojām ir problemātiskā. Mana valsts to Saudārābiju uztver kā sabiedroto, tomēr tā ir valsts, kur uh, Alnimra, piemēram, ir piešķirts, piespriests sots tikai tāpēc, ka viņš ir piedalījies demonstrācijā. Vahabī praktizētājs islama paveic tā valsts, kur ne, nevar atvērt kristiešu baznīcu. Um, arī sunītu eh, taražas eh, līdzinējā tolerants vairs netiek ievērota. Eh, kā šī Saudās Arābijas prakses nav pieņemamas, jūsu vīra lieta, es domāju, ka iet daudz tālāk par Persijas līču valstu reģiona līdz pat Rietumu Balkāniem, es teiktu. Mēs uh, atzinīgi vērtējam jūsu vīru drosmi, un es domāju, ka Saudārābijai ir jāiet tālāk eh, par to, ko viņi ir izdarījuši, ļaujot sievietēm balsot pašvaldību vēlēšanās, un jāienāk 21. Uh, gadsimtā, piemēram, ļaujot sievietēm vadīt automašīnu. Esmu pārliecināts, ka Saudārābija Jemenā bombardēšanu veids nešķirojot tā rezultātā ir daudz eh, civiliedzīvotāju gājuši votā, un viņi piedalās arī tādā starpnieku karā ar eh, Irānu. Un eh, ir jāaicina valsts pārtraukt civilo mērķu bombardēšanu. Es tiešām ceru, ka Sakaro balva, kas piešķirta Raifam Badavī, atvērs acis daudzām valdībām Eiropas Savienībā, tā skaitā manām valstī, apvienotā karalistē un arī Francijā, abās valstīs, kurā ir ļoti ciešas uh, eh, tirsniecības attiecības ar uh, Saudārābiju. Un mēs Eiropas Savienībā vairs nevarēsim uh, izlikties, ka nekas nav mainījies, ka attiecības ir. Uh, tikpat labas kā iepriekš. Tas ir jābalsta cilvēktiesībām tomēr. Thank you, Madam. Paldies, Šāks kundze, Aldus grupas vārdā. Paldies, Haidar kundze, tiešām prieks jūs redzēt. Un varu pilnībā piekrist eh, īpašam pārstāvim cilvēktiesībās Stavrosam eh, Lambrinīdim, eh, kurš sacīja, ka jūs esat arī tā, kas iedvesmo. Jūs parādāt milzīgu iedvesmas, iedvesmošanas spēju, kas sievietes Saudārābijā. Arābijā Mēs tiešām ceram, ka jūs un jūsu bērni pēc iespējas drīzāk eh, varēsiet satikt vīru un viņš varēs saņemt šo balvu personīgi pie labas veselības esot. Mēs augstu novērtējam viņu paveikto un neskroties uz to, ka dažkārt cits intereses ņem virsroku par cilvēktiesību jautājumiem Saudārābijā. Lielākā daļa no Eiropas parlamenta deputātiem atbalstīja balvas piešķiršanu, Saharo balvas piešķiršanu. Reivis Badavī saviem, ar saviem vārdiem pārstāv uh, tieksmi pēc brīvības, kas, manuprāt, uh, piemīt ikvienam Saudārābijā, Irānā, Tunisijā, Ķīnā, Venecuēlā, Sīrijā. Tā ir brīvība, ko cilvēki vēlas iegūt, kaut arī viņi to varbūt nav pieredzējuši dzīvē, viņiem tā ir domās. Mēs nevaram ļaut, lai kultūras relativisms ļautu apgalvot, ka uh, cilvēktiesības nav universāls. Šis gadījums pierāda, ka pat spēcīgākās represijas, visbarbariskākie sodi nevar atturēt cilvēks kā jūsu vīrs, kurš izveidoja savu eh, blogu. Tas, ka Auda, Saudās Arābijas varas iestādes pašas atzina, ka jūsu vīrs eh, nevar izturēt vairāk kā 50 pletnes cirtiemus eh, no piespriestiem tūkstos, tas, tas vien jau parāda, ka principā tas bija nāves sots, kas tika piespriests. Un vēlos nolasīt viņa paša vārdus. Un citēšu Badavī kunga tad rakstīto. Viņš sacīja sekojošo. Man liberālisms nozīmē dzīvot un ļaut dzīvot. Uh, Liberālisma daba, it īpaši Saudās Arābijas versija, ir jāprecizē. Ir vēl svarīgāk ieskicēt liberālisma iezīmes, pie eh, kura tu, turas um, elite. Viņi ir gatavi bez jebkādām apspriešanām vai izpratnes eh, pieturēties tikai pie savas versijas. Viņiem ir izdevies izveidot eh, sabiedrībā eh, nepatiku pret liberālismu. Tādējādi eh, viņi turēsies pie tā, cik vien var. Un šādas sabiedrības pazudīs kā putekļi vējā, citādi beigas. Pēdējos mēnešos Eiropas Savienības attiecības ar Saudo Arābiju tiek kritiski pārskatītas un bija pēdējais laiks to darīt viņu loma džihādistu finansēšanā un kaimiņu valstu destabilizēšanā ļauj Eiropas Savienībai eh, paust kritiku un rīkoties, bet eh, mums Saudas Arābijas eh, autoru, blogu autoru un Saudā Arābijas sieviešu uh, situācija liek prasīt eh, reformu īstenošanu un eh, tādu sodu izbeigšanu, kurus Eiropas pilsoņiem nespējams atšķirt eh, no sodiem, kurus veids teroristu grupējumi kā Islam valsts, piemēram. Ir pienācis laiks karalim dot uh, savu piekrišanu uh, apžēlošanai. Paldies, Veržā kundze tālāk. Merci, Madame la Paldies, priekšsēdētāji. Mums, Aidārs Kundze, ir liels gods uzņemt jūs šodien mūsu vidū. Mēs, protams, labāk būtu vēlējušies uzņemt šodien jūsu laudāto draugu, bet viņš ir notiesāts, jo viņš ir atļāvies izdarīt noziegumu, paust savas domas. Viņš ir notiesāts 2012. gadā uz desmit gadiem cietumu, uz tūkstošu plitas cirtēniem, viņš ir uzsācis bada streiku. Jūs, jūsu drosmē ir tāda pati kā viņējā. Un es gribētu arī no savu kaštāpu stājāt kurš ir novembrī notiesāts uz nāvis sodu, zaimojoši izteicienu dēļ. Tas ir uh, palestīnas dejnieks dzimis Saudarābijā. Pirms diviem gadiem viņš pārstāvīja uh, eh, Saudarābiju Venēcijas uh, eh, Bienālē. Tāpat es gribētu nosaukt jau no šī ītu, kurš ir notiesāts uz gal, ar gal, par galvas nociršanu, jo, jo sont insupportables. Dans ce pays avec qui... Jo arī viņš ir pieļāvis rīdzīga veida noziegumu. Kopš gada sākuma ir Saudarābijā notikušas ļoti daudz naudas sodu izpildes. Tā ir valsts, E, kurā šī parādība ir nerata, pat ir jārunā par ģimenes bomba, e, bombardēšanu, par terorismu finansēšanu, un es tāpat kā Lambrinīdis kungs vēlētos apsveikt tās sievietes, kuras Saudārābijā bija pietiekami drosmīgas, lai kandidētu vēlēšanās ministru kopā viņu bija 900, tikai 17 saskaņā ar pēdējiem aplaisiem ir ievēlētas, bet es domāju, ka arī mums viņas ir jāsveic šajā sakarā. Un, Heidars kundze, jūsu vīrs simbolizē visu to, ko, kas tiek apspiests savu viedokļa paušanas dēļ. Saudarābija Šī ziņā ir viens no sliktākajiem reģioniem pasaulē, un es ceru, ka dialogs ar šo arhaisko valsti ar barbaļiskajām metodēm veidosies efektīvs un ka jūsu vīrs drīzumā tiks atbrīvots. Un es pilnībā šoreiz piekrītu. Tanoka kungam domāju, ka tirzniecīskās attiecības ar šo valsti manā francūzietas izpratnē nedrīkst tikt turpināt eh, tādā veidā turpinātas kā šobrīd. Un es vēlos vēlreiz sveikt jūsu drosmi, ka esat pateikties par tie, to, ka esat kopā ar mums, un mēs esam kopā ar jums. Paldies! Greens, by... Barbara Lokbīle ar zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Ensafai Haidaras kundzei par to, ka viņa ir ieradusies šeit. Zaļo grupas vārdā vēlos izteikt jums atzinību jums un jūsu politiskā darba uh, atzinībai, lai atbrīvotu jūsu vīru, Raif Badavī. Tāpat apsveicu jūsu vīru ar šīs balvas saņemšanu. Uh, šī balva nozīmē, ka viņam ir jāturpina iestāties par situācijas māju Saudārābijā. Saudā Jūs nesacījāt neko, kā klājas jūsu vīram izolācijā, ieslodzījumā un eh, pēc bada streika pieteikšanas. Mēs ceram, ka viņš paliks joprojām labā situācijā, jo mēs zinām, ka situācija Saudās Arābijas cietumos ir nožēlojama. Tiek eh, runāts un ziņots par eh, pārkāpumiem, tā skaitā spīdzināšanu, kā ikdienas pasākumu jebkura persona, kas Saudā Arābijā kritizē politisko situāciju, jeb pauž kaut vai atšķirīgu politisko viedokli, saskaras ar draudiem saņemt ļoti smagu sodu, kā piemēram jūsu vīra advokāts Alkai, kurš ir arī ir cilvēktiesība aktīvists bez jebkāda skaidrojuma saņemšanas 2014. gada aprīlī tika apcietināts un šogad jūlijā saņēma cietumsodu 15 gadu garumā ar pamatojumu, ka viņš ir ar necieņu izturējies pret e, valsts vadību. Un tas tikai parāda, kāda ir cilvēktiesība situācija Saudārābijā. Noslēgumā vēlos vērsties ar e, lūgumu Saudās Arābijas e, valdošajām aprindām lūdzu tulīt pat atbrīvot eh, Raif Badavī, tāpat arī citus politieslodzītos. Paldies! Thank you. Paldies. Nākamais runātājs ir Inacio Korau. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos uh, Uh, pateikties uh, jums par to, ka jūs cīnāties Saudarābijā par pamat tiesību ievērošanu. Es ceru, ka līdz ar Saharova balvas piešķiršanu jūsu ģimenes nākotne būs gaišāka, ka jūsu dzīves biedrs tiks atbrīvos no ieslodzījuma. Mēs arī konstatējam, ka Eiropas Savienības rīcība ir ļoti nekonsekventa attiecībās ar Sauda Arābiju. Ar šo valsti mums ir labas attiecības, kaut gan tajā ir konstatēts visaugstākais cilvēku tiesību uh, pārkāpumu skaits. Šī, uh, šīm attiecībām arī būtu jā vadās no cilvēku tiesību ievērošanas. Ar šiem jautājumiem nodarbojas mūsu cilvēku tiesību apakškomiteja. Uh, tiek pastāvīgi pārkāpts cilvēktiesības, sieviešu tiesības valstī ir ļoti liels skaits politi ieslodzīto, ir jāpieprasa, lai šī valsts nodrošinātu sava, saviem iedzīvotājiem vismaz pamat cilvēku tiesību ievērošanu. Un eh, tirzniecības apjoms ir miljārdiem eiro starp eh, Eiropas Savienību un Sauda Arābiju, bet mums uz šīm attiecībām jāskatās caur cilvēku tiesību prizmu. Raifa Badavi eh, lieta skaidri apliecina, kādas ciešanas Uh, sagaida uh, cilvēktiesību aktīvistus šai valstī. Mēs nedrīkstam aizmirst, kādas uh, izcilas attiecības ir Itālijas sociālistu valdībai ar Sauda Arābijas valdniekiem ir uh, jāvēršās pret cilvēku tiesību pārkāpumiem Sauda Arābijā. Uh, piespriestie sodi Alģēdas mošejas lieta un tas, ka arī mūsu dalība valstis uh, nevēlas atzīt to, ka ir šaušalīgi cilvēki tiesību pārkāpumi pieļauts Saudārābijā un ka netiek šajā valstī respektēts pat pamat tiesības. Tokiešu kungam tagad vārds ETP grupas vārdā. Godātā priekšsēdētāja kolēģi, godātā Ensap Haidars kundze, vispirms es vēlos uh, paust uh, līdzjūtību eh, Haidars kundzei un apliecinot solidaritāti eh, ar Raifa Badāvī ģimeni. Kopš 1988. gada Eiropas parlaments piešķir Saharova balvu par domas brīvību tiem cilvēkiem, kas uh, aizstāv cilvēku tiesības. Konservatīvajā Sauda Arābijā Raivs Badāvī cīnās pret uh, tumsonību uh, par cilvēku tiesībām un ar to viņš uh, ir samaksājis ar savu brīvību. Uh, viņš iestājas par minoritāšu un sieviešu tiesībām, un tieši tādēļ uh, Raifs Badāvi ir šī gada Saharova balvas laureāts. Mēs pieprastām, lai Sauda Arābijas valdība nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvo Badāvī no apslu, uh, ieslodzījuma, lai pārtrauc uh, viņām piespriestā soda izpildi. Tāpat mēs pieprasām, lai tiktu atbrīvoti visi tie, kuri ir apcietināti tikai tādēļ, ka viņi ir izmantojuši vārda brīvību. Šajā nedēļas nogalē mēs bijām liecinieki tam, ka Sauda Arābijā sievietes pirmo reizi varēja ierobežotā veidā izmanto savas balstiesības pašvaldību vēlēšanās. Lai gan ļoti daudzas tiesības sievietēm joprojām ir liektas, mēs ceram, ka tomēr šī attīstība novedīs pie reālām reformām, ka sievietēs uh, iegūs uh, lielāku tiesību apjomu un ka tie nebūs vienkārši tādi kosmētiski pasākumi. Uh, uh, mēs eh, vēlamies, lai Badāvī cīņa un uh, nesen notikušās vēlēšanas būtu pazīmes, kas liecina par reālām sabiedrības pārmaiņām Saudarābijā un Arābu pasaulē kopumā. Mēs pieprasām, lai uh, Raifa Badāvi domas tiktu atbrīvotas. Paldies! Ričards Hauvits, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Liels paldies! Prieks jūs atkal satikt Eiropas parlamentā. Mēs tikāmies saulē Kanādā un pēc tam Briselē, un mums ir liels lepnums par to, ka esat pie mums atkal atbraukusi. Mēs kopā ar jums cīnāmies par Raifa brīvību, par viņa brīvību, par vārda brīvību jūsu valstī, un Saharo balvas piešķiršana šogad apliecina, ka to mēs daram, un mēs turpināsim cīnīties līdz tam brīdim, kad Raifs tiks atbrīvots. Viņš ir apsūdzēts islama aizvainošanā, bet viņš cīnās par islama un visu reliģiju uh, brīvu uh, īstenošanu šai valstī. Mūs, mana grupa pievienojas uh, Eiropas Savienības cilvēktiesību pārstāvi aicinājumam Saudārābijas karalim apžēlot jūsu vīru un viņu atbrīvot. Ensaf, jūs esat uh, saņēmusi uh, brīvā domātāju balvu Šveicē. Šodien jū, uh, tagad jūs saņemsiet Saharova balvu, bet jūsu lielākā balva, ko jūs vēlaties saņemt, ir uh, Raifa Badāvī atbrīvošana. Mēs esam. Uh, Eh, priecīgi par to, ka viņš ir eh, laimīgs par to, ka saņēmis šo balvu. Mēs ceram, ka šī balva palīdzēs eh, atvieglot jūsu un jūsu bērnu ciešanas par to, ka esat šķirti no jūsu vīra un no bērnu tēva Šonedēļ mēs godājam jūsu mīlestību pret Raifu Padāvī, mēs uh, apliecinām viņām cieņu un piešķirot šo balvu, mēs godājam dzīvību kā tādu. Thank you. Paldies, Austrēvičs kungs. Priekšsēdētāji, skundze Ensāps Haidars kundze, Lambridīnis kungs, eh, dāmas un kungi. Šī ir ļoti simboliska diena. 14. decembrī 1989. gadā, tieši pirms 26 gadiem, mūžībā aizgāja Andrejs Saharovs. Pēc uh, apcietinājuma un izsūtījuma gadiem viņš uh, bija atgriezies mājās, lai uh, sagatavotu uh, uzrunu uh, bijušās PSRS tautas deputātu kongresā. Kolēģi, visi trīs kandidāti, kas bija izvirzīti Saharova balvai, ir devuši skaidru, nepārprotamu signālu par to, ka brīvības, un, eh, brīvības trūkums un cilvēku tiesību neievērošana ir globāla problēma gan pasaulē, gan arī Eiropā. Patiesi, 2015. gads ir bijis dramatisks gads daudzējādā ziņā. Tas sākās ar asins izliešanu um, Ukrainas austrumos un um, ar uh, Borisa Ņemcova nāvi, uh, kurš uh, cīnījās pret Kremļa patvaļu. Šajā gadā uh, tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā Sīrijā, Irākā un citās Arābu valstīs. Tās ir noga, tos, šos cilvēkus ir nogalinājuši vaiprātīgi džihādisti un tikpat vaiprātīgi diktatori. No otras puses, 2015. gads tagad noslēdzas ar apvienotās Venecuēlas opozīcijas uzvaru un ar vēsturiskām vēlēšanām Sauda Arābijā. Un jāsaka, tas, šī situācija kā pat ir normāla, tas pat it kā nav nekāds īpašs sasniegums, bet šajās nemierīgajos laikos. Tas ir e, ievērības cienīgs notikums un tas ir jāpiemin. Tas apliecina, ka mūsu darbs un centieni šeit Eiropas parlamentā ir jēgpilni. Tikai tie ir pelnījuši brīvību, kuri cīnās par brīvību ikdienas. Alde grupas vārdā es vēlu sveikt Raifu Badāvī un no, teikt, ka mēs augstu vērtējam viņa darbu, kas ir šīs cīņas simbols. Paldies! Um, is... Paldies! Nākamā runātāja ir Ulrika Lunačeka, zaļo grupas vārdā, un viņa ir arī Eiropas parlamenta viceprezidenta, kas ir atbildīga par Saharova balvas uh, sadarbības tīklu. Chair. Paldies, priekšsēdētā. Es tāpat kā mani kolēģi vēlos jūs sveikt mūsu vidū un ir prieks ar jums tikties. Pirms pāris nedēļām mēs tikāmies arī Strasbūras pilsētā, kad jūs un uh, Raifs saņēma Strasbūras pilsētas balvu. Toreiz vēl nebija zināms, vai Raifs Badāvī būs Saharo balvas laureāts. Mēs ļoti cerējām, ka tas tā būs, bet lēmums vēl nebija pieņemts. Toreiz mēs cerējām, ka arī Raifs varēs pie mums atbraukt. Diemžēl tā tas nav noticis, bet es eh, ļoti ceru, ka jūsu klātbūtne trešdienas ceremonijā un eh, ziņas, kas izplatīsies visā pasaulē par balvas piešķiršanu, eh, piespiedīs uh, Sauda Arābijas režīmu viņu apžēlot un arī uh, Afgairu, kas ir viņa uh, uh, advokāts un arī atbrīvot citus uh, ieslodzītos, kas atrodas cietumā Saudarābijā tikai tādēļ, ka viņi uzdrošinājās kritizēt šo režīmu, tikai tādēļ, ka viņi uzdrošinājās uh, tāpat kā uh, Muhameds Alnīmurs piedalīties uh, miermīlīgā demonstrācijā tikai tādēļ, ka viņi kā sievie, viņas kā sievietes uzdrošinājās vadīt automašīnu vai darīt kaut ko citu, teiksim, pārvietoties bez vīra atļaujas ārpus mājas. Un mēs uzskatām, ka 21. gadsimtā šādas lietas ir pašsaprotamas jebkurā valstī pasaulē, bet tā tas diemžēl nav Saudarābijā un ne tikai Saudarābijā kā jau kolēģi norādīja, um, mēs esam pārliecināti, ka Saharova balvas piešķiršana Raifa Badāvī ir ļoti būtiska, domājot par vārda brīvību, domas brīvību, jo ja mēs nevaram brīvi pateikt to, ko mēs domājam, kā tad mēs varam uzlabot sabiedrību, lai tā kļūtu labāka visiem kā mēs tad spēsim pieņemt uh, atšķirības, atšķirīgus viedokļus, kas pastāv jebkurā sabiedrībā. Jūsu uh, vīra vārdi un darbi, tas, ka viņš uzrakstīja to, ko viņš domā, ir brīvības un demokrātijas simboli. Viņš uzdrošinājās izteikties un uh, mums ir jāspēj izteikties, pat ja apzināmies, ka citiem tas var nepatikt. Un uh, bez tādu drosmīgu cilvēku darbiem kā Reifs Badāvī nekas nemainītos. Un es gribu arī pateikties jums par to, ka jūs esat bijusi ļoti drosmīga, ka jūs esat devusies trimdā, lai garantētu savu un jūsu bērnu drošību un jūs kā sieviete esat bijusi ļoti drosmīga tā rīkodamās. Un ļoti labi, ka pagājušajā nedēļas nogalē sievietes varēja pirmo reizi balsot Saudarābijā, un dažas no viņām arī varēja tikt ievēlētas. Bet rodas jautājums, kādēļ uh, ir tā, ka sievietes nevar uh, balsot, ka viņas nevar ceļot bez uh, vīriešu dzimuma ģimenes locekļu atļaujas, kādēļ kaut ko tādu ir jāizliedz, piemēram, Sauda Arābijā vai kādā citā valstī, kaut gan, piemēram, um, modernās dzīves elementi tādi, kā mob mobilē telefoni vai automašīnas ir brīvi pieejami. Un Uh, moder, modernā dzīve pastāv Saudārābijā, bet tā neatiecas uz visiem sabiedrības locekļiem. Cilvēki nevar uh, paust liberālus uzskatus, sievietes nevar baudīt pārvietošanās brīvību. Tāpat laikā Saudārābija ir svarīgs ģeopolitiskais partners. Mums ir nepieciešams Saudārābijas atbalsts, lai iedibinātu mieru Sīrijā. Tāpat laikā tas nevar būt attaisnojums tam, ka mēs vienkārši noskatāmies, kā Saudarābija Jemenā bombardē civili iedzīvotājus, ka netiek ievērots rīcības kodeks par ieroču eksporta aizliegumu uz konfliktējošām valstīm. Ir ļoti svarīgi, ka jūs esat pie mums atbraukusi, un es ceru, ka mūsu kopīgā prasība uz ko norāda Saharova balvas piešķiršana, uh, ka šī prasība tiks uzklausīta un ka Raifs Badāvī tiks atbrīvots un ka mēs varēsim kopīgi atzīmēt šo notikumu. Paldies! Thank you very much. Paldies! Castaldo, Fabio Castaldo. Grazie, Presidente. E- Paldies, priekšsēdētāji. vēlos sirsnīgi sveikt Encof Haidaru šeit šodien. Mums tiešām liels pagodinājums ir jūs uzņemt. Mēs zinām, ka Raivs Badavī cietumā ir izolācijā un pēc gadiem ilgas turēšana cietumā šobrīd sāc bada streiku. Vienīgais viņa pārkāpums ir brīvi izteikt savu viedokli paužot savus, savus tiesības. Mēs to uzsveram kā kaut ko tik pašsaprotam, ka pat nespējam iedomāties viņa situāciju. Tā vietā, lai atrastos Rijādā cietumā, viņam būtu jābūt šeit, mūsu vidū. šeit nav tikai runa par kaut kādu miesas sodu, kā daži to ir minējuši. Eh, šis sods principā nozīmē nāvs sodu, un eh, šādi sodi tiek piešķirti pat nepilngadīgām personām. Ja Eiropas Savienības uh, eh, tirzniecības politika būtu konsekventa, sasaistot to ar cilvēktiesībām, mēs varētu panākt vairāk pusmiljārds ir pat, nu, patērētāja tirgus, kas ir Eiropas Savienībā, eh, un šīm valstīm ir nepieciešams piekļūt šim lielajam tirgum. Ir redzams, ka prioritāte daudzām dalību valstīm ir uh, ieroču eksports, un Saudārābija ir lielākais importētājs šajā jomā pasaulē. Tāpat arī ir par piekļuvu lieliem tirgiem un uh, Um, nu, naftas ieguve vai starpnieku karš, kā Jemenā, piemēram, kur tūkstošiem cilvēku ir pārvietoti no uh, savām mājām. Mēs strādājam ar Saudārābiju balstoties uz uh, ārpolitikas mērķiem, uh, Mēs redzam, ka tiek apspiesti opozicionāri un jebkurš cilvēks, kurš brīvi pauž atšķirīgu viedokli. Es iestājos par dialogu par katru cenu, bet es neatbalstu noklusēšanu, kad runa ir par lietām, kas eh, nav piedodamas un pieņemamas. Raifam Badavi ir jāatgriežas pie savas ģimenes, pie savas sievas un bērniem. Neiet runa tikai par apžēlošanu, bet par taisnīgumu, vārdu, kas bieži vien tiek aizmirsts. Eiropas Tautas partijas vārdā Dafas Tēra. Paldies, priekšsarētāji Haidars kundze. Eiropas Tautas partijas grupas attīstības eh, komitejas eh, darba grupā mēs uzskatām, ka ilgspējīga attīstība nav iespējama bez eh, brīvības, bez cilvēktiesību ievērošanas, vārda brīvības, un tāpēc ir svarīgi, ka Eiropas parlaments atzinību ir izteicis Raifam Badavī, un mēs vēlos apsveikt jūs, Haidara kundze, arī par jūsu drosmi. Mums žēl, ka Raivs Badavī nevar pats saņemt Saharov balvu šonadēļ šeit Strasbūrā, bet tāpat laikā mēs ar nepacietību gaidam viņa atbrīvošanu un gaidam, kad viņš varēs pats personīgi ierasties Eiropas parlamentā, lai saņemtu Saharov balvu par vārda brīvību. Paldies! Paldies! Līdzkungs sociālas grupas vārdam godātā Haidars kundze, Labrinīdis kungs, esat sveicināti šeit, es runāju sociāldemokrātu vārdā. Mums prieks redzēt jūs šeit, un jūs esat šeit, uzturat ar mums kontaktus. Mēs varam kopīgi iestāties par to, lai jūsu vīru beidzot atbrīvotu. Viņš ir nepatiesi ieslodzīts, un, kā jau sacīja, uh, komitejas priekšsēdētājs, daži no mums to ir piedzīvojuši, citi nē. Es uzaugu diktatūrā, kur mūsu ģimenes draugus uh, arestēja Vācijas Demokrātiskajā republikā, uh, kas eh, nesa plakātus brīvība ir citādāk, ir brīvība domāt savādāk. Mums ir jācīnās par pamatiesībām par cilvēktiesībām. Par to es vēlos pateikt jums paldies un arī jūsu vīram. Ir ļoti svarīgi, ka jums ir šī drosme kalpot kā piemēram eh, arī jūsu valstīs, valstī eh, vīriešiem un sievietēm. Un jebkur citur, kur eh, cilvēktiesības tiek pārkāptas, mēs esam nobažījušies par briesmīgo sodu, kas piespriezt jūsu vīram, par laimi tas ir apturēts, bet tagad jaunas bažas ir par bada streiku, ko viņš ir pieteicis. Un varbūt, ja drīkst, es pajautāšu jums, Vai jūs varat informēt mums, kāda ir situācija šobrīd? Eh? Varbūt ir kaut kāda situācija, ko, ko mēs varam kaut ko darīt, lai mazinātu šo spiedienu vai, vai palielinātu spiedienu uz varas iestādēm, vai padarīt eh, kaut ko situācijas uzlabošanai, kaut vai badastreika jautājumā, jo tas tīri fiziski ir ļoti grūti izturams. Varbūt jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu. Mēs vēlamies pateikties jums par jūsu drosmi Ehm, novēlam jums lielu izturību, daudz spēka, lai jūs varētu arī to nodot saviem bērniem un cerams e, varēsim sveikt jūsu ģimeni pilnā sastāvā šeit jau pavisam drīz. Anna Gomeša tālāk. Well, great pleasure to see you. Anna Gomeša nākošais runātājs. Liels prieks jūs uzņemt mūsu sanāksmē. Kopš janvāra mēs esam tikušies ar jums videokonferencēs un, un šajā videokonferencē varēja piedalīties tikai nedaudz kolēģi, bet jūsu neatlaidība aizstāvot jūsu vīru spēja apvienot to atbalstu, kas ir nepieciešams, lai Sakaro balvas piešķiršana būtu vienbalsīga. Un tāpat vēlos piebilst, ka tad, kad apmeklējis Sauda Arābiju, gatavojot ziņojumu, ko ir pieņēmis pirms dažiem gadiem parlaments par Sauda Arābiju un tiekoties ar Sauda Arābijas sievietēm. Un piebildīšu, ka 17 tika ievēlētas vakardien amatos Un vēl piebildīšu, ka viduslaiku režīms šajā valstī nosaka valstī vīriešu uzraudzību, lai gan patiesais uzraudzītājs ir sievietes, kā tas ir jūsu gadījumā, jūs aizsargājat savu vīru pret barbarisko sistēmu. Un šī vīriešu uh, uzraudzība liedz cieņu sievietēm un mums pret to ir jāvēršas. Tāpat es paļaujos, ka tāpat kā daudz citi Saharaus balvas saņēmēji, viņš šeit ieradīsies, jo mēs cīnīsimies par to, arī citi ir spējuši ierasties vēlāk šeit, un es ceru, ka līdzās ar viņu būs arī viņa advokāts, kurš arī atrodas cietumā, kurš ir ticis spīdzināts. Un tāpat eh, šis jaunais cilvēks, eh, Nimrs, kurš ir šī, tāpat esmu dzirdējusi, ka citi saka, tad, kad režīms vairāk uh, vai mazāk pieņemt uh, eh, eh, Sakarovalu saņemšanu. Viņa brīvos Raifu, bet viņa bija tā izpildījis sodu Alnimram. Es ceru, ka tā nenotiks, parlaments tam sekos, lai tas nenotiktu, un es ceru, ka Ašafs Fajets, palestīniešu dzēnieks eh, un citi, kas atrodas cietumos un gaida nāves sodu, 150 uh, šogad jau nāvis sodi ir izpildīti, un tas ir ne tikai Saudarābijā, bet arī Bahreinā, Jemenā. Un uh, patiesais aizskārums, manuprāt, islāmam ir vahabītu, salafistu un džihādistu darbības, kuras sponsorizē uh, lielā mērā Saudārābija un kas, kur izdarā slepkavības gan arā musulmaņu pasaulē, gan ārpus tās. Mēs nevaram turpināt strādāt kā iepriekš ar Saudarābijas režīmu, kamēr šādas lietas notiek. Paldies, turpina priekšsēdētāji, un visbeidzot dodu vārdu ak akcent. Hānam. Eh, paldies, priekšsēdētāji, sveicu mūsu vidū Asarā, Esaru Haidāru. Es esmu eh, piedalījies un vadījis delegācijas Saudārābija. Esam tikušies ar cilvēktiesību aktīvistiem, ar Sauda eh, Arābijas valdību un saprotu, ka šo šobrīd vēl um, šis aktīvists nav atbrīvots. Pirmā divas lietas, kas mani satrieca, bija investīcijas izglītībā. Otra eh, joma bija eh, tieslietu sistēma. Domāju, ka mums ir jābūt vairāk eh, sadarbības, lai mēs varētu veid, rīkoties konsekventāk. Šobrīd tiesnesis var rīkoties pēc saviem ieskatiem Es atbalstu iepriekš sacīto, ka mums ir jābūt vairāk dialogam, jo Saudarābija ir e, svarīga valsts, vakar, šodien tāda būs rīt, jo e, tās pozīcija Eh, musulmaņu pasaulē ir ārkārtīgi nozīmīgi. Es apsveicu vēlēšanu rezultātus, kurās 17 eh, sievietes ir iegūšas amats. Es ceru, ka drīzumā eh, viņas vai daļa no viņām apmeklēs mūsu Eiropas parlamentā un tā būs daļa no dialoga. Manuprāt, tas ir ne tikai vēsturiski, bet musulmaņu vēsturē. Sievietes vienmēr ir bijušas ar lomu politiski Kajāna valsts dzīvē, un es ceru, ka process savu, savu darāvijā tiks pātrināts, un visbeidzot priekšsēdētāji, es vēlreiz gribētu aicināt eh, karali Suleimanu apžēlot eh, Badavī un varbūt šajā uh, nozīmīgajā musulmaņiem mēnesī eh, šāda apžēlošana noteiks, un es ceru, ka Raivs varēs drīzumā būt kopā ar mums. Um, thank you, madam. Paldies, Haidars kungs. Jūs, Hundze, jūs eh, uzklausījāt kolēģis no dažādām politiskām partijām, no nu, dažādām valstīm. Mums ir dažādi viedokļi par daudzām lietām, bet mēs visi esam vienoti tajā, ka ir jāatbalsta cilvēktiesības, un mēs visi strādāsim pie tā, lai jūsu laulātais draugs varētu e, tikt drīzumā atbrīvots. Vai jūs vēlētos vēl, e, vēlreiz uzrunāt kolēģis? Vārds jums. Paldies. Vēlreiz vēlos jums pateikties. Jūsu sacītais manī vieš e, lielas cerības. Tūkstoškārt vēlos jums pateikties. E, tomēr man ir viens komentārs. Mans vīrs neatrodas pilnīgas izlaucīs cietumā, viņš ir pārvests ceturtdien uz citu cietumu, kas dos, dod iespēju domāt, ka viņa lieta ir tagad atstāta bez virzības un slēgta, tas, un tik slēgta, tas ir cietums, kurā notiesātās personas, šis cietums atrodas Džedā, Saudarābijā, viņa, eh, un nevis Rijādā. Eh, bada streiks ir uzsākts otrdien. Bada streiks ir uzsākts tādēļ, lai viņš tiktu uh, pārvests uz cietumu, kur atradās iepriekš pēc Sakarobalva saņemšanas. Man bija liels cerības, ka Raivs varētu atgūt brīvību, pēc tam saņēmu eh, ziņoju, paziņojumu no Šveicas valdības, ka tiek izdarīts spiediens Raifa lietas sakarā, un pēc tam es uzzināju, ka Raivs ir pārvests uz citu cietumu Es vēlos pateikties jums, kas esat piešķīruši viņam šo balvu. Šī ir ārkārtīgi nozīmīga balva šobrīd. Tā ir balva ar ārkārtīgi lielu morālu vērtību, un es domāju, ka tā uh, būs arī ar no, lielu praktisku nozīmi attiecībā uz Raifā lietu, ka tā palīdzēs uh, realizēt mūsu cerības tikties, un ka Raifs varēs atgriezties mājās. Es vēlos paldies Eh, visiem, ka man uzklausījāt un novēlu jums visiem ļoti jauku vakaru. Elena, final words. Galavārds Elenai. Nada, nada, muchísimas gracias. Paldies visiem, kuri bijāt šovakar kopā ar mums, un mēs Eh, turpināsim ceremoniju trešdien. Turpin priekšsēdētāji, paldies kolēģi, ka bijāt kopā ar mums. Ir pusdienas koordinatoriem un vicepriekšsēdētājiem. Paldies, eh, Heiders kungs, ka bijāt kopā ar mums. Tas bija liels gods. Paldies Stavrosam. Un jūsu priekšā ir ilga aktivitāšu nedēļa. Paldies, kolēģi, un priekšsēdētāji pasakās arī tūkiem.